komitejas ir uzsākušas starptautiskās, starp institucionālās sarunas atbilstīgi 69. noteikumam. Ziņojumi, kas ir šo uh, sarunu mandāti, ir pieejami Eiropas parlamenta interneta lapā. To nosaukumi tiks publicēti. Plenārsēdes protokolā atbilstīgi 69C noteikumam otram punktam. Uh, vairāk politisko gru, grupu skaits un deputāti var rakstiski uh, lūgt uh, un vai paust savas iebildes līdz rītdienai. Pretējā gadījumā tiks uzsāktas šīs starpinstitucionālās sarunas. Ja netiek iesniegts lūgums parlamentā par lēmumu par šo sarunu uzsākšanu, tad komitejas tās arī varēs attiecīgi uzsākt. Vēlos informēt plenārsēdi, ka trešdien kopā ar padomas prezidentu parakstīšu arī tiesību aktu atbilstīgi 78. noteikumam parlamenta regulam. Tiesību akti nosaukums tiks publicēts plenārsēdes protokolā. Atbilstīgi 105.